Uh, friends, and... Dārgie draugi, dāmas un kungi, sāksim šīs dienas darbu. Esmu priecīgs, ka varu kopā vadīt šo sanāksmi ar Vikijas Fordas kundzi, kas ir IMCO priekšsēdētāji. Mums ir jau sena pieredze sadarbojoties gan uzklausīšanās, gan darbā, un es domāju, ka mums ir lieliska sadarbība mm, digitālā vienotā tirgus jautājumos, eh, sākot jau ar pašinstīvu ziņojumu. Tagad mēs strādājam pie virknes likumdošanas ziņojumiem kopā. Uh, Un saskaņā ar reglamenta 55. pāntu mums ir dalīta kompetence virknē jautājumus. Tā kā sveicu abu komiteju pārstāvjus un vēlētos apsveikt Fordas kundzi ar atkārtotu ievēlēšanu priekšsēdētājas amatā. Un mūsu prezidijs ir tieši tāds pats, kā bija. Kāds ir jūsējais? Nu, liels paldies, apsveic arī jūs. Mums ir nelielas izmaiņas vicepriekšsēdētāju sastāvā. Mums ir jauns vicepriekšsēdētājs. Un uh, ir, uh, esmu ļoti pagodināta, ka gan priekšsēdētāja, gan trīs vicepriekšsēdētājas ir sievietes, nevis tā kā citās komitejās, kur ir vīrieši, vīrieši vien. Tā kā mums ir Koraca Bilta, ehm, Mikala Dante ir ceturtā un vēl divas. Labi, pāriesim pie darba kārtības. Vīkī vadīs sanāksmes otro daļu, es sākšu. Jums ir darba kārtība. Atsevišķā dokumentā, ja nav komentāru, tad varam to pieņemt bez izmaiņām. Nu, neizskatās, ka kāds to, ka kāds to vēlētos darīt. Paziņojumi. Tulkošana pieejama visās oficiālajās ES valodās par procedūru. Paldies vispirms visiem par uh, sadarbību, īpaši Fordas kundzei un līdz uh, referentiem Virkunens kundzei un Žuvan kungam. Uh, jo nebija e, viegli atrast arī tādu laiku, kad mēs varētu kopā sanākt. Vēlos visiem atgādināt, ka ziņojums tiks apspriests un uh, pieņemts uh, kopējā sanāksmē, un šīm sanāksmēm būs atsevišķa darba kārtība. Uh, un mēs abi priekšsēdētāji vadīsim šīs sanāksmes. Abi priekšsēdētāji kreizi informēs. par to, kad notiks sanāksme, tas, protams, notiks arī ar abu līdz referentu iespēju piedalīties šajās sanāksmēs. Un tēma ir tiešais platformas un digitālais vienotais tirgus. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, pamatojoties uz 55. reglamentu punktu par pašinstīvas ziņojumiem. Dokumenta mums pagaidām nav, bet mēs gribētu zināt jūsu viedokli īpaši referentu viedokļus un lūkšu uz piecām minūtēm izteikties katru referentu. Pēc tam ēnu referentus. Un tālāk nodošu vadības grožus, un ar prieku to darīšu mūsu kolēģē un draudzenē Vikijai. Tātad sākam ar to, ka došu vārdu abiem referentiem. Vai jūs vēlaties teikt kādus vārdus? Uh, Un es domāju, vajadzētu sākt. Un es varbūt sākšu atzīmēt runātāju sarakstu. Uh, tātad tiem, kas nav ēnu referenti, lūdzu signalizējiet man, lai es varētu jūs atzīmēt runātāju sarakstām. Jā, ļoti svarīgs solis. Hēna Virkunens kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Mēs esam sākuši strādāt kopā ar uh, savu kolēģi Žvānu uh, eh, pie online platformām un digitālā vienotā tirgus. Un šorīt mēs labprāt uzklausīsim jūsu komentārus par to, kas viss būtu jāiekļauj šajā ziņojumā. Sākumā vēlētos norādīt uz dažām problēmām, kas ir svarīgas no ITRE perspektīvas, tad, kad runājam par tiešsaistes platformām. Pozitīvā ziņa ir tā, ka platforma tirgus attīstās ļoti ātri, un tie ir globāli tirgi. Tas nozīmē, ka platformas piedāvā jaunu eh, fórumu pakalpojumiem un e, precēm. Un bieži tie arī e, darbojas kā veicinātāji, piedāvā e, klientiem plašu izvēli un e, arī rada konkurence, rada jaunas biznesa iespējas, biznesa modeļus. E, Piemēram, MVU var gūt labumu no platformām, kas ļauj piekļūt eh, globāliem tirgiem bez sarežģītas infrastruktūras un investīcijām. Dažas no tām eh, arī atbalsta kopdarbības vai sadarbības ekonomiku. Potenciāls ir ļoti liels, bet mēs zinām, ka Eiropas eh, Savienība ļoti uh, vāji piedalās uh, šo platformu kapitalizācijā. Ir daži veiksmju stāsti, bet gribētu, lai to būtu vairāk, un tirgus uh, līderi faktiski šeit ir ASV. Tā kā mums ir jāveicina online platformu izaugsme Eiropā un jāstiprina Eiropas platformu spēja konkurēt pasaules mērogā. Tas palīdzēs digitālās ekonomikas izaugsme Eiropā. Eiropā ir ļoti svarīgi likvidēt šķēršļus, kas eh, sarežģīja platformu darbību uh, pārobežu kontekstā, kā arī netraucēja iekšējam tirgum. Svarīgi ir atbalstīt uh, jaunu platformu veidošanās, investīcijas startupos ir izšķirošas, lai veidotos jaunas platformas Eiropā. Uh, Eiropā ir jāpiedāvā arī uh, investoriem uh, draudzīga vide un arī zinātniskā pētniecība, uh, jo tas ir galvenais dzinulis, lai ģenerētu jaunas idejas. Likumdošanai arī ir jābūt piemērotai nākotnes vajadzībām. Tagad, eh, kad mēs ļoti rūpīgi pētām mūsu likumdošanu, kāda lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, mums nevajadzētu atšķirīgas eh, normas online un offline pasaulē. Eh, uzņēmiem vajadzētu būt vienādiem spēles noteikumiem, lai arī kur viņi darbotos, online vai offline režīmos. Tas varētu garantēt taisnīgu un efektīvu konkurenci ar jaunajām tehnoloģijām. Uh, mēs sastopamies arī ar jauniem izaicinājumiem. Un kāda lieta, kas eh, šķiet eh, rāda bažas daudziem, ir vidutāja atbildība. Ir ļoti labi, ka komisija ir apsolījusi publicēt vadlīnijas eh, par šo tēmu. Es gribu atzīmēt, ka ir svarīgi, ka uh, platformas pašas par sevi uzņemtos lielāku atbildību uh, un pašas cīnītos pret neatbilstošu un nelikumīgu uh, saturu. Un tie bija tādi ievadu punkti no manas puses. Uh, gribu pateikt, ko mums vajadzētu Eiropā darīt, manuprāt. Mums vajadzētu radīt vienādus spēles noteikumus uh, online platformām, kas varētu veicināt investīcijas un inovāciju Eiropā, jo mēs vēlamies uh, būt, lai līderu vidū būtu arī Eiropas platformas. Ar nepacietību gaidu jūsu ieguldījumu, ieteikumu, sadarbību ar ānu referentiem. Mēs ar kolēģi Žvānu plānojām februāra plenāra sēdes laikā Strasburā pirmo ānu referentu tikšanos, kad mums būs iespēja tālāk izvērst diskusijas, tas būs jau pēc pāris nedēļām. Mēs strādājam pie teksta projekta Un 28. februārs ir gala termiņš, kad uh, dokuments tiks nosūtīts tulkošanai. Tā kā nākam mēnes mēs ļoti cieši sadarbosimies ar IMCO kolēģi un gaidīsim arī jūsu viedokli. Paldies! Liels paldies! Un tagad uh, līdzreferents Vānkungs. Paldies, priekšsēdētāji, priekšsēdētājs kundze. Protams, ka mēs visu runājam par digitālo revolūciju, un tāpat arī mēs varam konstatēt, ka šeit nav runa tikai par apmaiņas telpu, kā varbūt daži iedomājās savu laiku. Te nav runa tikai par apmaiņu, bet te ir runa arī par mm, varu, par ekonomisko, sociālo un politisko varu. Šeit platforma spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums vajadzētu uzdot konkrētus jautājumus, jo īpaši uh, jautājums, kurus uzdeva manā kolēģe Virkunens kundze. Proti, ka ir ļoti maz šeit um, tādu Eiropas līderu platformu jomā. Šķiet, ka mēs drīzāk varam konstatēt, ka mums trūkst noteikumu, nevis ka noteikumi būtu spēkā. Tieši tāpēc mums vajadzētu šodien runāt par ekonomikas platformizāciju. Uh, Mēs redzam, ka ir jāpielāgo valstu noteikumi. Īsti nezinu, vai mums ir jānodrošina šīs pozitīvās tiesības un vai tās ļaus mums pielāgoties digitālajai revolūcijai. Tātad te ir runa par konkurences, fiskālo un uzņēmētarbības likumdošanu. Tāpat ir jāsaprot, ka tradicionālā likumdošana īsti vairs nedarbojas. Mums vajadzētu eh, domāt. Réponse tranchée définitive qui obérerait l'avenir šis. Arī par nākotni, kādas izaicinājumus mums slēpj nākotne. Esmu jau runājusi ar vairākiem kolēģiem par to, ka mums vajadzētu domāt par sabiedrības digitālo evolūciju. Tāpat ir skaidrs, ka šis cloud, šis mākonis īsti neeksistēja. Tagad šis mākonis ir parādījies. Jau no pašiem darba pirmsākumiem mēs sapratām, ka eh, varbūt likumdošanas jomā mēs esam kļūdījušies. Tātad ir jāsaprot, ka nākotnē noteikti būs vēl daudz šādu jaunu izaicinājumu. Vienlaicīgi mēs nevaram gatavot ziņojumu, kas eh, neko jaunu nepateiktu, kas būtu tāds remdens. Mums ir jāspēlē sava loma, galu galā eh, iekšējā tirgus Komitejai ir jādomā par to, kur iekšējiem tirkum varētu tikt likti šķēršļi. Tātad mums ir jāpieliek punkts dubultai fragmentācijai. Tātad ir fragmentācija starp eh, dalībvalstu tiesību aktiem. Mums ir jāpalīdz parādīties Eiropas līderiem šajā jomā. Un otrā fragmentācija, par ko mēs runājam, tā ir mazliet eh, īpatnēja, un te ir runa par mm, sadramstalošanos starp tiešsaistes un uh, reālo pasauli. Šeit nedrīkstētu būt pārāk lielām pretrunām starp abām šīm pasaulēm. Protams, ka mm, komitejas sadarbosies un mums vajadzēs mēģināt atrast kopīgu ceļu, jo tagad es priecājos par sadarbību ar ēnu referentiem un priecājos par šo iespēju, kas mums ir dota, izveidot uzņēmumiem pozitīvu vidi darbībai Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, kolēģi. Es eh, domāju, tas ir labs risinājums, ka abas eh, komitejas ir atbildīgas par šādu ļoti svarīgu dokumentu, un tā ir mūsu pašinstīva, un jebkurā gadījumā mēs sagatavojam likumdošanas failu. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. S un D grupas vārdā divi kolēģi. Blanko Lopes kungs un uh, Sežo Gutieres Vieto. Kādā kārtībā jūs to darīsiet, lūdzu? paši izlēmiet. Paldies, priekšsēdētāji! Sāk Blanko Lopes kungs. Pagājušajā nedēļā ITRA komitejā mēs apspriedām aprītas ekonomiku un koplietošanas ekonomiku. Es domāju, tagad mums ir ziņojums, kas ap aptver abas jomas, jo īstenībā tās izskatīt dalīti nemaz nav iespējams. Digitālās platformas praktiski revolucionarizē mūsu dzīvi, um, un Eiropa nu, nevar atļauties nogaidīt, kamēr vispārējā pasaule mūs apsteidz mēs esam diezgan labi aplikāciju izstrādē, bet ne šajā jomā. Mums ir jāstrādā jaunas eh, tehnoloģijas, digitāli koncepti, bet tad, kad mēs runājam par šo ideju komerciālu eh, eksploatāciju, tad mēs atpaliekam. No 106 platformām, ko izpētījām, eh, ļoti neliela daļa ir Eiropas, un tā sastāv tikai 4% no kopējā darījuma apgrozījuma šajās platformās bet ir nepieciešams risināt virkni citu problēmu. Pagājušajā nedēļā es sacīju, ka tad, kad mēs runājam par koplietošanas ekonomiku, mums ir jāraugās uz daudziem jautājumiem, piemēram, digitālās identitātes pārnesamība. Svarīgi ir redzēt, kā mēs varam šādos eh, rīkos ienest eh, citus elementus, kā uh, izveidot attiecības ar platformām un klientiem, kā izvairīties no monopola tirgus veidošanās, kā cīnīties par, uh, pret nelikumīgiem konceptiem, uh, kā cīnīties pret vienošanos par cenām, kā izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas. Uh, Es ar lielu nepacietību gaidu referenta priekšlikums, un es domāju, ka mēs varēsim panākt progresu šajā jomā. Paldies, priekšsādātāji! Blanko Lopes kungs beidz runāt, tagad Gutieres Pietro kungs. Jā, nu mēs, kā S&D pārstāvi, vēlamies redzēt eh, likumdošanu šajā jomā. Komisijā notiek diskusijas, kas fokusējas uz labo praksi un pašregulēšanos jaunā tirgū. Tas ir tirgus, eh, kas eh, kļūst ar vien ietekmīgāks eh, attiecībā pret parasto tradicionālo tirgu, un svarīgi šeit nodrošināt godīgu konkurenci un vienlīdzīgu spēles noteikumus. Es domāju, ka aicinājumi uz pašregulēšanos, nu, nevienmēr panāk tādu rezultātu, kādu mēs vēlamies. Uh, un nenodrošina vienlīdzīgu konkurenci, un tas eh, arī paver durvis eh, ļaunprātīgai izmantošanai. Mums vajag normas, bet tādas labas normas kas garantētu šo vienlīdzību, kas aizstāvētu strādājušo tiesības un nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Es gribu teikt, ka koplietošanas ekonomika un jaunā digitālā ekonomika uh, E, var e, palīdzēt digitalizēt ekonomiku tālāk, bet tas viss e, notiks labi tikai tad, ja mums būs taisnīgi, saskanīgi noteikumi šajā tirgu. Mēs vēlamies rosināt komisiju pēc iespējas ātrāk nāk klajā ar ambiciozu tiesību aktu priekšlikumu. Nu, es jau nesaku, ka mums jāsteidz noteikumiem priekšā. Uh, bet eh, mums ir diezgan liela pieredze arī no citām pasaules daļām, arī pie mums Eirozonās, tā kā mēs varam noteikt vismaz tādu normu ietvaru. Jauna ekonomika var, protams, novest arī pie jaunām uh, nepilnībām, un tie mēs runājam par patērētāju aizsardzību un strādājušu aizsardzību ir jārunā arī par korporatīvo eh, sociālo atbildību eh, tiem uzņēmumiem, kas darbojas eh, šajās platformās. Mūsuprāt, ir svarīgi regulēt patērētāja aizsardzību šajā jomā mūsu kopējā tirgu. Nu, tradicionālajā ekonomikā mēs joprojām sastopamies ar grūtībām vienotajā tirgu eh, regulējot eh, patērētāja tiesības, bet digitālajā sektorā šis apdraudējums ir vēl lielāks. Tādēļ mums ir cieši jānosaka atbildības robežas online apstākļos tieši tāpat, kā mums tas notiek offline situācijā. Patērētājiem ir jāzina, kādi noteikumi uz viņiem attiecas. Bez tam ir jābūt arī atšķirībai par, eh, teiksim, eh, maziem uzņēmējiem, kas strādā savā labā, par cilvēkiem, kas ir algot un strādā citu labā. Mums ir jāizvairās no negodīgas konkurences, kā tad cīman citas kolēģis. Un digitālajā pasaulē, uh, tiešsaistes platformās, ir nepieciešams uh, noteikt skaidrus noteikumus par uh, prasmēm un kvalifikācijām, jāizvairās arī no izvairīšanās no nodokļiem. Lūdzu, lūdzu, iekļaujieties vismaz trijās minūtēs, mums ir daudz runātāji. Paldies! Un tālāk dodu vārdu EKR. Van Bosurta kungs. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Paldies, priekšādātāji. Jā, patiešām esmu pārsēdusies citā vietā. Izteikšos nīderlandiešu valodā. Van, uh, ITRE, uh, als, uh, van... Darbojos ITRE komitejā un arī IMCO komitejā. Pašlaik esmu EKR ēnu referente ITRI komitejā, taču darbojos arī IMCO komitejā. Tāpēc varu apskatīt eh, šo jautājumu no vairākiem leņķiem. Ir skaidrs, ka šis vispārīgais dokuments, kuru ir sagatavojusi komisija, mēģina nodrošināt labāku situāciju dalību valstīs un mēģina paskatīties, kas tieši ir vajadzīgs. Ir skaidrs, ka ir vajadzīgs regulējums nacionālā un dalību valstu līmenī. Tāpat ir ļoti būtiski, lai mēs saprastu, ka mēs neesam nodrošinājuši vienu definīciju visām šīm tiešsaistes platformām. Uh, Visas aktivitātes, kas ir saistītas ar tiešaisas platformām, nevar tikt uzsvērtas vienādi. Tātad ir jānodrošina, lai viss tiktu sagatavots pēc vienādiem noteikumiem. Tātad te ir runa par nosacījumiem, kas attiecas uz konkrētu nozari, tātad uh, kompleksie ceļojumi, audiovizuālajie pakalpojumi, autortiesības un tā tālāk. Mēs mēģinam izvairīties no tā, ka tiks izveidoti tādi noteikumi, kas neļaus rasties jaunām tiešsaistes platformām, kas zināmā mērā kavēs novatoriskumu. Mums vajadzētu veicināt uzņēmē darbību, bet, protams, ir jārespektē arī tradicionālās nozares. Viens no referentiem minēja ka lielākā daļa no šīm platformām rodas ASV, un tas nozīmē, ka mums Eiropā ir jāmēģina daudz kas panākt, lai tiktu līdzi šai um, attīstībai. Tāpēc um, papildu noteikumi situācija Eiropā varētu vēl vairāk sarežģīt. Nē, esmu pārliecināta, ka mēs vienmēr varam kaut ko pārkopēt, mēģināt eh, pārņemt noteikumus. Arī Airbnb noteikumi iespējams būs atšķirīgi. Proti, jūs noteikti nevarat pielā, piemērot viens un tos pašus noteikumus cilvēkam, kas izīrē vienu istabu savā dzīvoklī un eh, viesnīcai ar 200 istabām. Taču, jebkurā gadījumā ir jānodrošina atbildīgums pret eh, patērētājiem. Uh, arī tādiem uzņēmumiem, kas darbojas tiešsaistē. Tātad ir jānodrošina pareizais līdzsvars, un es labprāt ar visiem sadarbošos, lai panāktu labu rezultātu. Lielas paldies! Jūs nepārsniedzāt sev atvēlēto laiku. Tagad Alde grupas vārdā. Kora van Noivenhoizena. Viņa izteiksies abu Alda ēnu referentu vārdā. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Diemžēl gan Kalas skundze, gan Līneres skundze nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, tāpēc es izteikšos viņu vārdā. Pirmkārtām šis ziņojums par tiešsaistes platformām tiek gatavots īstajā laikā, jo pašlaik notiek sarunas par dažādiem nozartiesību aktiem, par IMFS direktīvu, par autortiesībām, par jaunu kodeksu telekomunikācijām, Tieši tāpēc ir ļoti būtiski Alde grupai, lai šis darbs radītu vairāk skaidrības, lai nerastos pretrunas starp šiem dažādajiem tiesību aktiem. Visos šajos tiesību aktos ir skaidrs, ka nedrīkst graut e-komerciju, un jo īpaši ir jāatcerās par 14. pāntu par ierobežot atbildību e, interneta starpniekiem. Un tāpat arī 15. pāns, kur ir runa par e, kontroli Uzskatām, ka šeit rodas sadrumstalošanās, jo īpaši ir runa par šo tiesību aktu īstenošanu dalību valstīs. Šīs ziņojums ir ļoti laba iespēja sniegt vadlīnijas par īstenošanu. Komisija otrajā 2016. gada daļā ir gatava izskatīt iespēju arī gatavot vadlīnijas platformām tad, kad tiks eh, pieņemti brīvprātīgie pasākumi par cīņu pret nelegālo saturu. Es gribētu dzirdēt, kas komisijai būtu sakāms par aktuālāko, kas ir sasniegts šajā jomā. Par taisnīgumu. Komisija atsaucas uz jauno likumdošanas priekšlikumu par patērētāju aizsardzību, un šeit runā par to, ka ir jāuzlabo caurdzamība. Taču šajā priekšlikumā komisija piešķir jaunas pilnvaras varas iestādēm, lai patvaļīgi dzēstu platformas un atņemtu domēnu nosaukumus. Šeit šāda veida monitorings nav labs, tas neuzlabo nec caurdzamību, nec novatoriskumu, tāpēc mums šeit rodas zināmas bažas. Mēs uzskatām, ka mums ir vajadzīgs vairāk caurdzamības uzņēmējdarbības sadarbībā, ja runa par tiešaistes platformām. Ļoti daudzi mikro uzņēmumi un mazuzņēmumi uzņēmumi paļaujas uz platformām savā uzņēmē darbībā, un tāpēc, ja runa par uzlabojumiem un atjauninājumiem, ir jānodrošina caurdzamība tā, lai uzņēmumi zinātu, ko var sagaidīt e, strādājot ar platformām. Es vēlētos pateikties uh, referentiem un labprāt arī sadarbošos ar visiem, kas ir iesaistīti šī ziņojuma gatavošanā. Paldies, Kora! Tagad Pēdējais ēnu referents Mišels Reimons, viņš izteiksies zaļo vārdā. Paldies, priekšādātāji! Mēs zaļie uzskatām, ka mums vajadzētu uzdot vienu pamatjautājumu par šo ziņojumu. Ir ļoti daudz platformu. kas ir pašlaik ieguvuši vietu tirgu un piedāvā pakalpojumus, kas nav pakļauti noteikumiem. Facebook, Amazon, Google, ar Apple ir ieguvuši ļoti lielu varu tirgu un kas rada problēmas jau no demokrā, demokrātijas un politikas viedokļa, un citās jomās neko tam līdzīgu nevar novērot. Ja mēs vēlamies nodrošināt uzlabojumus likumdošanā, tad Eiropiešiem vajadzētu šeit būt priekškalā mēs redzam, ka mēs nevarēsim atbrīvoties no šīm platformām. Mums ir jāpadomā, vai mēs gribam arī nākamajā gadu desmitā mm, saglabāt pašreizējo situāciju, vai arī varbūt Eiropas Savienība vēlas ievies šeit kaut ko pilnīgi jaunu. Uzskatu, ka gan Eiropas industrijas, gan arī Eiropas iedzīvotāju interesēs ir Uh, mēģināt cīnīties pret to, jo uh, šī, uh, šīs līderu pozīcijas tirgū, šī varas sagrābšana kļūst bīstama ne tikai no uzņēmējdarbības viedokļa, bet arī jau no demokrātijas un no mm, politisko procesu viedokļa. Mēs esam par to ļoti bieži runājuši, tāpat arī mēs esam redzējuši, ka iepriekšējās plašsaziņas revolūcijās ir uh, notikuši mēģinājumi ieviest šeit kaut kādu valsts kontroli. Uzskatu, ka mums eh, ir pienākums iejaukties šo platformu darbībā. Domāju, ka mums vajadzētu veikt tādus izšķirošus soļus. Mēs nevaram samierināties tikai ar niecīgu lomu, kas tiek piešķirta Eiropas uzņēmumiem. Tātad Eiropas rūpniecības un arī iedzīvotāju interesēs ir sadarboties jo gal galā šeit ir runa par milzīgu tirgus daļu, un šī tirgus daļa pašlaik viennozīmīgi ir otrā okeāna pusē. Paldies! Jūlija Reda tagad. Zaļie un pārstāvjiem ko komiteju. Paldies, priekšsēdētāji! Mans kolēģis Raimons jau runāja par to, cik uh, ļoti šīs milzīgās firmas ietekmē konkurenci un mm, demokrātiju. Uzskatu, ka likumdošanas priekšlikumi, ar ko ir nākusi klajā komisija, jau ir prezentēti, un mēs pie tiem strādājam jau vairākās komitejās. Mums ir, piemēram, elektrokomunikācija kodeks, IMFS direktīva, autortiesība pakotne, privātuma regulējums, patērētā aizsardzība un tā tālāk. Mums nevajadzētu šeit dubultoties. Ja mēs vēlamies nodrošināt pievienoto vērtību ar šiem priekšlikumiem, mums ir jāliek uzsvers uz iniciatīvām, par kurām ir paziņots šajā, uh, pazi šajā priekšlikumā. Komisija runāja par Uh, vienotu brīdināšanas un likvidēšanas procedūru. Tāpat arī ir jādomā par to, kā šai direktīvai vajadzētu darboties. Ir jādomā arī par starpsavietojamību, par attiecībām starp uzņēmumiem un arī mašīnu ģenerētiem datiem. Tā kā mēs esam jau ieguldījuši ļoti daudz darba gan IMCO, gan ITRE komitejās, veidojot kopēju nostāju par platformām digitālajā vienotajā uh, tirgus ziņojumā, mums nevajadzētu uzskatīt, ka šis ir sākuma punkts. Mums vajadzētu saprast, ka mums jau ir izveidotas uh, dažādas nostājas, un mums ir vispār pieņemti principi, mums ir jāliek uzsvers uz mm, esošo tiesību aktu īstenošanu, jo īpaši ir runa par patērētāju tiesībām. Šeit vēl ir daudz darāmā. Ir jānodrošina, lai būtu efektīva konkurence starp platformām, arī ja ir runa par dažādām nozarēm, un lai patērētājiem nebūtu nekādas negatīvas ietekmes, lai viņi varētu pāriet no vienas platformas uz otru. Tāpat arī ir jāizvairās no izkropļojumiem tirgū ar šiem jaunajiem noteikumiem, kas uh, varbūt aizliedza platformai nodrošināt šķērs subsīdijas vai mainīt uzņēmē darbības modeļus. Tāpat arī ir jādomā par e-komercijas direktīvas pielāgošanu. Komisija platforma paziņojumā jau teica, ka tā nevēlastē pieskarties, taču es vēlētos atkārtot, ka tas ir ārkārtīgi būtiski. Tātad ir runa par pamatiesību principu, par internetu atvērtību. Tas ir ļoti svarīgi tiesiskajai noteiktībai un novatoriskumam. Ja mēs vēlamies vairāk Eiropas platformu, kas būtu globāli veiksmīgas, un ja mēs vienlaicīgi vēlamies arī aizsargāt pamatiesības, tad e-komercijas direktīvas princips ir īstais pamats, un to vajadzētu aizsargāt. Paldies! Ļoti svarīga informācija mūsu referentiem. Papildi jautājums. Kolēģis Daniels Daltons. EKR IMCO ēna referents ir nosūtījis īsi informācija saviem kolēģiem. Tad, tad Annelīnai Van Boskoitai viņa tagad to nolasīs. Paldies! Paldies, ka devāt man iespēju. Mans kolēģis atvainojas, ka viņš nevarēja ierasties, tāpēc es nolasīšu viņa teikto. Lūk, ko viņš vēlas pateikt referentiem un komisijai. Komisijas paziņojums ir apsveicams Un 2016. gads, tiemžēl, jau ir par vēlu, to vajadzēja gatavot jau ātrāk. Vēlme regulēt ir nepareiza. Mums vajadzētu izvērtēt esošos tiesību aktus, pirms mēs ieviešam jaunas noteikumus. Vajadzētu saprast, ka pilnīga mūsu pašreizējo noteikumu maiņa ierobežotu digitālo izaugsmu Eiropā. Tieši tāpēc komisijas paziņojums par nolūkiem rīkoties balstoties uz salīdzināmiem noteikumiem par salīdzināmiem pakāpojumiem eh, tiek eh, interpretēts atšķirīgi. Un eh, viņš labprāt dzirdētu no komisijas, kas tieši ar to domāts. Tātad, vai Airbnb tiks uzskatīts par viesnīcu? Šādā ļoti strauji mainīgā industrijā mēs riskēsim ar to, ka darba vietas Eiropā pazudīs, ja mēs tās izstumsim no Eiropas, vai pat radīsies melnā ekonomika, ja mēs nesapratīsim, ka pastāv atšķirības starp tiešaistes platformām. Galu galā, galā šīs platformas ir dažāda izmēra un pilnīgi dažādu veidu. Šīs platformas palīdz maziem uzņēmumiem tās ļauj plaukt maziem un vidējiem uzņēmumiem mūsu ekonomikā. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram šīs platformas skatīt izolēti. Komisija jau ir nākusi klajā ar priekšlikumiem IMFS direktīvā, un daudz uzskata, ka šī direktīva liek, uzliek pārāk lielu slogu platformām. Tāpat ir skaidrs, ka šī joma ir ļoti būtiska Eiropas ekonomiskajai nākotnē. Labprāt sadarbošos ar referentiem. Paldies, ļoti daudz konkrētu priekšlikumu un ieteikumu mūsu abiem referentiem. Tagad eh, ļaušu tālāk sanāksim vadīt Vikijai Fordai. Mišels Bonī pieteicās runāt Šons Kēlīs, Nikola Dantī, Paskās Reimons. Sanda, un es arī pati vēlos izteikties. Vai kāds vēl vēlas runāt? Evelīna Gepharde. Jā, paldies. Sāksim ar Mišelu Bonī. Paldies. Man ir trīs punkti. Vispirms jautājums par uh, starpnieku atbildību. Uzskatu, ka mums šī problēma noteikti ir jāpēta, un mums ir jāievieš arī regulējoši pasākumi, lai mēs varētu vērsties pret nelikumīgu saturu un netaisnīgu praksi. Varbūt šeit ir jāizmanto maigā tiesību aktu vāra, bet varbūt arī labāk būtu nodrošināt striktus noteikumus pašregulācijai visā Eiropā. Otrakārt, domāju, ka mums vajadzētu strādāt pie šī ziņojuma. Ir skaidrs, ka ir ļoti daudz dažādu platformu. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu domāt arī par e-medicīnas platformām. Šeit vajadzētu domāt par drošību. Mums, kā šādu platformu lietotājiem un arī šādu pakāpojumu tālākai attīstībai, šis ir svarīgs aspekts. Pēdējais punkts Mums vajadzētu padomāt, kā mēs varētu attīstīt izglītības platformas. Tās arī ir ļoti svarīgas. Nesmu pārliecināts, ka šeit būs vajadzīgi īpaši noteikumi, bet ja mēs šeit spriežam par dažādu veidu platformām, mums tas viss ir jāņem vērā. Mums ir jāsaprot, ka nav tāda risinājuma, kas darētu pilnīgi visiem. Paldies! Šons Kelīs. Paldies! Apsveicu jūs abus par atkārtot ievēlēšanu amatā, Jerži un Vikija. Tikai jau norādīts uz to, ka šīs jomas atbilstoša attīstīšana varētu dot mums ļoti daudz priekšrocību. Citi runātāji minēja, ka Eiropas daļa šajā tirgu ir tikai 4%. Tas, protams, Eiropai nāk par sliktu. Un tiem, tie, kam Eiropas Savienība patīk, mēģina šo jomu veicināt, bet līdz šim īpaši nekas nav sasniegts. Mums ir klimata pārmaiņu mērķi, mēs runājam par izmeša samazināšanu un tā tālāk. Uzskatu, ka šeit uh, mums vajadzētu arī noteikt eh, mērķi nodrošināt 30% tirgus daļas līdz 2030. gadam. Un vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai to panāktu. Kā jau cilvēki norādīja, ja mēs rīkosimies pareizi, tad mēs to arī izdarīsim. Tas ir izaicinājums, bet mums ir jāstājas tam pretī. Nikola Dantī. E, e, grazie a tutti gli interventi dei colleghi. Io come... Paldies, kolēģi! Esmu referents, kas strādā pie kopējās ekonomikas, un esmu ļoti sīki pētījis visas šīs tiešsaistes platformas. Man ir tapis skaidrs, ka mums jāskatās ne tikai uz šādu dalī, dalītoju kopēju ekonomiku, bet arī uz citām lietām. Nu, piemēram, esmu tāpat arī pētījis vairākas problemātiskas jomas, kas, manuprāt, būtu jāanalizē tajā brīdī, kad skatāmies uz šādām platformām. Nu, piemēram, konkurence un šī tendence uz monopoliem platformu jomā. Tieši tāpat kā visos citos tirgos pastāv tendence izvērsties monopoliem, ja, ne, ja nav nodrošināts atbilstīgs nodrošināj, e, eh, regulējums. Un mēs redzam, ka tieši tā tas arī notiek. Ir atsevišķas tādas platformas, kas uzņemas monopolu ne tikai Eiropā, bet pat visā pasaulē atsevišķos ekonomikas sektoros. Un tad nu rodas jautājums, kā izvairīties no tā, lai digitālā ekonomika nekļūst par monopolu tajā brīdī, kad mm, sāk izvērsties darba digitālā jomā. Mums ir jādomā par tirgus piekļuvi uzņēmumiem. Un domāju, ka arī pakalpojumu sniedzēju gadījumā mums jāskatās uz tādiem jautājumiem, kā piemēram reputācija, jo arī tam ir ļoti liela nozīme. Ir vajadzīgi ārkārtīgi skaidri noteikumi tirgū jo tas, kā šī reputācija veidojas, kāda algoritma tiek izmantota tās noteikšanai, ir ļoti svarīgi. Un vai šī reputācija, piemēram, ir nododama tālāk, vai tā piedara privāti personai, vai, vai tā pie, tiek piešķirta platformai, ja varbūt pakalpojums sniedzējiem un klientam. Tādas svarīgas nianses. ASV pilnīgi skaidri šobrīd izkristalizējas um, tāda tendence, ka, lūk, ir mēģinājumi faktiski analizēt diskrimināciju platformās pamatojoties uz dažādiem um, nu, reliģiju novērziem, vārdas krāsu un tā tālāk. Un arī tas mums būtu jāuzrauga, jo tie taču ir mūsu principi. Nu, un tālāk, protams, datu aizsardzība. Mēs visi izmantojam šīs platformas un jāsaka, tās uzglabā ļoti daudz informācijas par mums, un tāpēc ir vajadzīga ārkārtīgi skaidra noteikuma attiecībā uz datu aizsardzību. Tā, lai varētu garantēt to, ka klientu datu izmantošana tiek pakļaut attiecīgam regulējumam. Domāju, ka mums visiem pie šī jautājuma pamatīgi vēl jāstrādā. Tā ir tēma, kas vērst uz nākotni un palīdzēs Eiropai augt. Un, protams, līdz ar to augs arī digitālā ekonomika. Paldies, Paskās Arimu! Jā, paldies, Viki. Es izsakos kā eh, referents par uh, tiešsaistes preču tirsniecību, un es uh, varu runāt arī no savas pieredzes un varu dot savu pienesumu šajās diskusijās. Uh, Tāpat arī es varu runāt par kritērijiem, pēc kā būtu šeit viss jāvērtē. Ir skaidrs, ka um, kolēģiem ir taisnība. Brīžiem šeit ir runa jau par monopoliem līdzīgu situāciju, un mums ir uh, jāsaprot, ka šīs e, monopola struktūras pašlaik ir vairāk uh, Amerikas vai arī ārvalstu uh, uzņēmumu rokās, nevis Eiropas rokās. Tieši tāpēc mums vajadzētu domāt, kā nodrošināt, lai uh, Eiropas uzņēmumi varētu piedalīties šajā tirgu. Monopols, eh, diemžēl, darbojas līdz brīdim, eh, kamēr eh, kāds to notriec no šīm pozīcijām. Šeit Nokia varbūt ir labs piemērs. Uzskatu, ka uh, mums vajadzētu pieturēties pie zināmām vadlīnijām, lai mēs varētu to pašu attiecināt arī uz platformām. Uzskatu, ka platformas ir uh, instruments, kā pārdot preces internetā. Un ir skaidrs, ka mēs. Uh, um, saprotam, ka noteikumi šeit būs atšķirīgi, taču vienalga, kādā jomā mēs šeit eh, nodrošināsim regulējumu, ja mēs radām jaunus noteikumus, tad šiem noteikumiem ir jābūt vienādi, vienkāršiem, tā lai visi tos varētu saprast digitālajā vienotajā tirgū. Uzskatu, ka šādus vienkāršus noteikumus mēs varam radīt tikai tad, ja mēs tos harmonizējam, ja mēs ieviešam vienu noteikumu visām 28 valstīm. Ja mums neizdosies radīt šādus vienas noteikumus visām 28 valstīm, tad mēs palīdzēsim tikai tiem, kuriem jau ir šis monopols spēks. Mums ir jāsaprot, ka tikai lielie uzņēmumi varēs tikt galā ar sarešķītiem noteikumiem. Tieši tāpēc mums ir jādomā par harmonizāciju. Te es skatos savu kolēģi Gebhards kundzi, kurai arī varbūt būs kas sakāms par šo tematu. Uh, Tāpat arī ir jādomā par patērētāju aizsardzību. Patērētāju aizsardzība varētu būt arguments, kāpēc Eiropiešu platformas varētu iegūt eh, konkurētspēju tirgū. Mums ir jāsaprot, ka šai patērētāju aizsardzībai ir jābūt ļoti augstai. Vēl viens teikums. Ir jāinformē patērētāji par savām tiesībām, un šīs tiesības ir jāspēj īstenot. Paldies! Lielas paldies, Sabīna Verheijena! Paldies! Ļoti daudz tiek runāts par monopolu struktūrām, par patērētāju aizsardzību. Un, ja runa par atbildību, varbūt mums vajadzētu padomāt arī par platformu regulējumu, un šeit mēs bieži vien atgriežamies pie atbildīguma e-komercijas direktīvā. Uzskatu, ka tas ir pareizi regulēts, bet mums ir jādefinē, kur tieši sākas šī atbildība, kur uh, ir šī aktīvā daļa, kur aktīvi tiek tirgotas preces, vai arī te ir runa tikai par tādu um, pasīvu starpnieku. Uzskatu, ka šeit mums vajadzētu piestrādāt pie tādām skaidrākām definīcijām, jo ļoti bieži uh, tas palīdzētu arī citiem tiesību aktiem, kas pašlaik eh, tiek izstrādāti. Mums ir jāsaprot, kad mēs kļūstam par šādu aktīvu spēlētāju, kas uh, pārzina produktus, kas tiek izplatīti platformās, un kad eh, es esmu tikai un vienīgi šāds pasīvs starpnieks. Atcerēsimies, piemēram, ja mēs paši um, nodrošinām aktīvu reklāmu, ja šāda reklāma parādās mūsu platformās, nu tad mēs, mēs varam skaidri pateikt, ka šeit vairs nav runa par to, ka mēs nezinām, kāds saturs ir iekļauts platformās. Uh, Šeit ir runa par pilnīgi aktīvu iesaistīšanos. Tieši tāpēc mums vajadzētu noteikt eh, skaidrs robežšķirtnes. Tas ļaus uzlabot arī pārējos tiesību aktus. Paldies. Evelīna Gebharde. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos pirmkārtām pateikties par ļoti labo sadarbību ar abiem referentiem. Abi referenti strādā ļoti konsekventi, un es gribētu arī norādīt, ka mums vajadzētu saglabāt eh, šo uh, saskaņotību mūsu politikā. Un šī saskaņotība nozīmē to, ka uh, platformas un uh, sadarbības ekonomikas dosie nedrīkstētu būt kaut kādi divi pilnīgi atšķirīgi dosie. Dažkārt mēs redzam, ka šeit ir ļoti daudz grūtību, un mums vajadzētu nodrošināt, lai šeit tiek saglabāta konsekvence. Es uh, Piekrītu Reimonda kungam, jā, mēs eh, dažkārt varbūt strīdamies, bet viņam ir taisnība. Um, mums vajadzētu saglabāt tiesības, kas jau pastāv dalību valstīs. Šeit varbūt mums arī rodas pretrunas. Jūs sakāt, ka varbūt vienā valstī uh, kopumā situācija ir mazliet labāka nekā citās, un tad tas jau ir labi. Bet es uzskatu, ka tas nav labi. Galu galā patērētājiem ir arī savas tradīcijas, un šeit mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs nesāktu apšaubīt situācijas, pie kurām patērētāji var pieraduši, kas ir kļuvušas par tradicionālām. Ja runa par platformām, eh, bieži vien platformām vajag uzticēties, un šeit ir jānodrošina, lai patērētāji justos labi. Ja patērētāji ir par kaut ko nobežījušies, tad viņi arī baidīsies. Viņi baidīsies, ka viņu tiesības tiks um, samazinātas, un tad viņi vairs nevēlēsies šādas platformas izmantot. To mums vajadzētu vienmēr paturēt prātā. Sanda. Merci, madame. La... Priekšādā tā paldies. Arī es gribētu uzstāt, ka šīm visām platformām un platforma ekonomika ir milzīgs potenciāls un tāpēc nepieciešams izveidot attiecīgu tādu ietveru vidi, kas ļautu šīm platformām attīci, attīstīties, kas ļautu parādīties jauniem un jauniem uzņēmumiem Eiropā. Un tāpēc mums vajadzētu strādāt īpaši pie uztici, uzticēšanās vairošanas un lojalitātes. Šodien ir ļoti Daudzi eiropieši, kas uh, uzticas jau šobrīd sociālajiem tīkliem un, uh, nu, piemēram, meklētāju mm, programmām un tam līdzīgi. Tas, protams, viss ir saistīts ar šo digitālo ekonomiku, un tieši šajā gadījumā reputāciju iespējams veidot, un to iespējams veidot ar dažādiem veidiem. Nu, piemēram, no, nosakot skaidru informācijas uh, sniegšanas pienākumu par sniegadzamajiem pakalmojumiem uz šīm platformām. Nu, vienalga, vai tam mēs runājam par veselības apdrošināšanu vai citiem jautājumiem. Tāpat nepieciešams strādāt arī pie certifikācijas mehānismiem, komentāru mm, un atzinumu variantiem, tā lai iespējams iesniegt, pie, raksti, piemēram, sūdzības, paskaidrojumus un tam līdzīgi. Šāda proaktīva sadarbība no platforma puses arī dzen palīdzētu mm, šajā gadījumā. Te gribu tālāk izteikties arī kā ēnu referenta, kas strādā pie šīs kopīgās ekonomikas MPU nu, komitejā. Un gribēju uzstāt uz to, ka ja mēs vēlamies at, ļaut, ļaut attīstīties eh, digitālajai ekonomikai tādā vispārīgā veidā, tad tādā gadījumā daudz jādara uh, strādājot pie prasmēm, tā lai mūsu pilsoņi un Eiropas darba ņēmēji varētu labāk tapt pielāgoti kvalifikāciju celšanas procesa laikā, tā lai viņi varētu attiecīgi tad šajās jomās arī strādāt. Paldies. And Renate Zoro. Grazie, Čer. Paldies, Renāta Zoro. Priekšādātāji pirms pāris dienām dzirdēju Romano Prodīju lekciju. Viņš ir bijušais, protams, komisijas priekšādātājs. Viņš runāja par citu pietu, viņš runāja par stagnāciju, par problēmām ar izaugsmas nodrošināšanu. Un viņš atcerējās, ka faktiski Eiropa auga tai brīdī, ka tā bija pārmaiņa prie, priekšvakarā, nu, piemēram, eiro ieviešanas priekšvakarā, un lielas izmaiņas var novest pie plašām, pie plašas izaugsmas, bet, nu, jāsaka gan, ka diemžēl neko tādu šobrīd nepiedzīvojam. Romāno Prodī tomēr teica, ka šobrīd digitālā ekonomika eh, ir tāda, gandrīz tāda tā kā šoseju tīkls. Uh, Viņš arī teica, lūk, ka no nu, arī ārpus Eiropas Savienības drīzāk tiek izveidot šīs digitālās platformas nekā Eiropas Savienības iekšienē. Un tāpēc piekrītu tiem, kas runāja pirms manis. Mēs nerunājam šeit tikai un vienīgi par patērētāja tiesībām vai tirgu, mēs runājam arī par potenciālu. Nākam pirmdien būs Eiropas datu aizsardzības diena. Un domāju, ka tieši tāpēc mums vajadzētu lūkoties uz to, kas kontrolē šos datus, jo šobrīd vara piedar tiem, kas kontrolē datus. Marks Zukerbergs, Facebook dibinātājs, pavisam nesen teica, ka viņš par pre, pre, uz prezidentu apmantu um, kandidātu pēc četriem gadiem. Nu, vai tad tas nav pārsteidzoši? ka šāds jauns cilvēks tiek pat apsvērts, pat teorētiski šāda veida amatēm. Nu, bet tas tikai mums labi parāda, cik liels spēks ir datu platformām. Mēs nerunājam šeit tikai par patērētāju izvēles brīvību. Nē, tad ir runa par kaut ko daudz vairāk. Ameriku jau neatklāja tāpēc, ka kāds zvejnieks nejauši tai uzkūlās. Nē, Ameriku atklāja tāpēc, ka kāda konkrēta valdība nolēma finansēt šo, eks, šo atklāšanas ekspedīciju. Un es domāju, ka mums ir jāpieņem līdzīgs lēmums attiecībā uz digitālajām platformām Eiropā. Un ja mēs to nedarīsim, nu, domāju, ka mēs paliksim kaut kur arjergardā. Paldies, pēdējais runātājs, runātājs sarakstā esmu es pati. Paldies par darbu, jā, patiešām paralēls ļoti daudz šeit ir saistībā ar šo sadarbības ekonomiku, un tas sasaucas ar darbu, ko veicām arī iepriekšējā. DSM. Es domāju, ka svarīgi atcerēties, cik daudz ir priekšrocību eh, sabiedrībai, patērētājiem un uh, ekonomikai kopumā no šīm platformām. Ja vēlamies tādus digitālus gigantus redzēt augam arī šeit Eiropā, tad mums ir jāpārliecinās, ka mēs jau pašā sākumā šiem eh, mazajiem digitālajiem bērniņiem, nezinu, nesakropuļajiem pārvietošanās orgānus. Nu, katrā ziņā tas nozīmē. Un tāpēc mums ir vajadzīgs atbilstīgs eh, regulējumus. Un te nu man eh, jāceras, ka te jāceras arī par audiovizuālo saturu un mūziku. Tāpat laikā mēs, protams, nevaram vienkārši kopēt un kādus citus noteikumus, jo jāsaka, fiziskais saturs ir viena lieta, bet, jāsaka, bet, bet vienota pieeja visam nebūs iespējama. Uh, E-, elektroniskās komunikācijas, tā ir viena lieta. Es vakar nosūtīju ļoti daudz un dažādas vēstis vakar Twitterī, Messengerī, es piezvanīju arī mā, mammai vēl dažā, dažādos elektroniskos kanālos, un šie pakalpojumi, viņi ir dažādos kanālos, un viņi nav vienādi, viņi nav arī tāpēc liekami uz, e, nu, uz viena plauktiņa. Jā, daudzreiz ir tā, ka mēs e, tos visus saliekam vienā kategorijā, bet jāsaka, tas e, tomēr ir dažādām priekšrocībām patērētājiem. Un, un īpaši, īpaši šis datu jautājums, ko minēja viens no runātājiem tāps aizmugurēm, mēs patērējam ārkārtīgi lielu enerģijas daudzumu šeit parlamentā, strādājot pie GDPR, tātad vispārīgās datu aizsardzības regulas, tā lai visi Eiropā varētu īstenot šos noteikumus noteikumus attiecībā uz datu aizsardzību. Nu tad eh, darīsim tā, lai šie noteikumi vienkārši darbojas, nevis lai tie mums būtu jāpāraksta katrā nākamajā atsevišķajā iniciatīvā. Tāpēc es domāju, ka pirmām kārtām mums jāpievēršas tam, lai pastāvošie tiesību akti jāuzstrādā tā, kā viņiem būtu jāstrādā. Un nevis jādomā par kaut ko cit, atšķirīgu. Nu, katrā ziņā, Jeržī, tev tagad vārds noslēg, noslēgumam. Pilnībā piekrītu, Viki. Piekrītu tavam paziņojumam. Mūsu atbildi kā likumdevējiem ir salīdzinoši vienkārši. Mums ir jārada pareizais ietvers, pareizais klimats, kas ļautu tautsēmniecībai veidoties, kas ļautu augt šādām jaunām tiešaistas platformām Eiropā. Un tā ir milzīga atbildība. Nedrīkstam iet par tālu, Tāpat laikā jāvirzās uz priekšu strauji. Bet reizēm radīt šo atbilstīgo atmosfēru pat ir svarīgāk nekā noteikt kaut kādu konkrētu likumdošanas priekšlikumu. Un tāpēc pieturēsimies pie šāda, šādiem vispārīgiem eh, priekšlikumiem, tieši tā kā to ierosina referents savā ziņojumā. Un domāju, ka tad mums izdosies 2017. gada 20. martā apsvērt atzinumu projektu atbilstīgi redzu, ka sadarbības starp pēnu referentiem jau risinās ļoti veiksmīgi. Es turklāt eh, domāju, ka šī sadarbība arī starp abām komitejām ir visai izcila ļoti labi. Labs piemērs tam, ka mēs varam radīt tādus kā darba um, centrus, komiteju, sadarbības centrus, jo līdzīgā veidā kopīgiem spēkiem eh, nu, darbojas arī dažāda veida eksperti komisijā. Un mēs, lūk, nākam ar savu, um, tā teikt, atbildu uz šāda veida sadarbību. Ļoti labs piemērs. Varam, lūk, ierosināt šādu ļoti veiksmīgu sadarbību un strādāt pie jautājumiem, kas vēl ilgi nākotnē būs svarīgi Eiropai. Paldies Vikijai Fordai, lai izdodas komitejai darbs. Nu tā tad lūk, 20. martā nākamo reizi par šo jautājumu atkal spriedīsim tikšanās reizē. Paldies, jā, 20. martā. Tātad nākamā apspriešanai 23. marts ir grozījuma ieslēgšanas termiņš, un patiešām ar nepacietību gaidīšu jūsu ziņojumu projektu.